pret trūkumiem šodien, tad varam sastapties ar daudz lielāku ļaunumu turpmāk. Paldies! Tās, tā tad tā bija pēdējā runātāja, un tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir <clears throat> Trianta Filidesa kunga ziņojums patērētāju aizsardzības, par patērētāju aizsardzības politiku. Lūdzu, došu vārdu ziņojuma autoram. Paldies, priekšādātāji. Ir zināms, ka Eiropas komisija eh, veselības un patērētāju ģenerāla direktorāta ietvaros e, maija vai jūnijā nākamajā gadā piedāvās jaunu e, projektu par patērētāju aizsardzību, un Eiropas parlaments ir izstrādājis savu ziņojumu, um, piedaloties šajā jaunajā iniciatīvā. Mana kolēģe, tad no manas frakcijas, uh, um, diemžēl veselības problēmu dēļ nevarēja pabeigt šo ziņojumu. Tā bija Eva Brita Svensone. Uh, gribu teikt viņai lielu paldies, un es ceru, ka arī viņas veselība uzlabosies. Gan ziņojuma autore, gan arī es, kas pabeidzu šo ziņojumu, mēs vēlamies lai tiktu pieņemti noteikumi labākai patērētāja aizsardzības politikai un ņemot vērā jauno likumu projektu, ir jāņem vērā pirmkārt problēmas un grūtības, dažādi sarežģījumi, ar kuriem sastopas patērētāji un uzņēmēji kopējā tirgū. Uh, Mēs izskatā, uzskatām, ka patērētāja aizsardzība ir sevišķi jāstiprina elektroniskajā, eh, tiešsaistes tirzniecībā un eh, ir jābūt arī tā saucamajiem alternatīvajiem um, strīdu izšķiršanas uh, veidiem, šai strīdu izšķiršanas sistēmai, jāņem vērā ekoloģijas ap, apsvērumi, jābūt nodrošinātai patērētāju aizsardzībai um, pret dažādu ķīmisku vielu iedarbību, kas tiek izmantota, uh, piemēram, gaļas ražošanā vai kosmētikā vai bērnu rotaļlietu ražošanā. <clears throat> Mēs saņēmām vairāk nekā 180 grozījumu priekšlikumus, ļoti dažādus. Esmu centies iestrādāt ziņojumā pēc iespējas vairāk uh, grozījumu. Esam pieņēmuši 16 grozījumu priek, uh, kompromisus, un es domāju, ka uh, um, arī ļoti labais rezultāts balsojumā komitejā liecina par to, ka nu, varbūt tas neatspoguļo pilnīgi visu politisko partiju viedokļus pilnā apjomā, bet uh, runājot par patērētāju aizsardzību, visas politiskās grupas vēlējās, lai ziņojumā būtu runa par uh, kart, uh, par. Um, par karcinogēnām vielām un arī par reklāmas aizliegumu, kas ir domāts bērniem līdz 12 gadu vecumam. Uh, grozījumos parādījās dažādi konstatētie trūkumi iekšējā tirgū, bija runa par īpaši neaizsargātajām vai vārīgajām grupām, par ķīmisko vielu izmantošanu preču ražošanā un vides aizsardzību, par bērnu aizsardzību no reklāmas un mēs vēršamies ar šo ziņojumu arī pret pārtikas izšķērdēšanu. Gribu teikt paldies visiem, kas <clears throat> piedalījās strādājot pie šī ziņojuma, un paldies visiem, kas bija gatavi kompromisiem. Ceru, ka visas politiskās grupas rīt to arī atbalstīs. Paldies! Un tagad ir brīvais mikrofons Mesāraškungs, lūdzu. Kur <clears throat> helyesen teszi a jelentés a fogyasztót az európai belső Jā, es domāju, ka ir pamatoti tas, ka patērētājs ir visus darbības centrā. Mums ir jānodrošina pakalpojumu, preču drošums, tas ir nozīmīgi. Mēs redzam dažādas izmaiņas, bet tomēr jāsaka, ka Eiropa aizvien vēl ir sadalīta runājot par šiem jautājumiem. Mums jāatbalsta komisija, lai no 2012. gada patērētāju aizsardzība būtu uh, plašāka ir jāstiprina informācijas apmaiņas sistēmas, jādod daudz vairāk informācijas patērētājiem un jārod līdzekļi, patērētāju aizsardzības pasākumiem un informācijas kampaņām. Ir dažādi pārkāpumi, tie jānovērš, tam ir nepieciešama līdzekļa. Es gribētu, piemēram, pieminēt produktu testus, kādi notika šo pavasaru. Ir ražotāji, kas uh, nedomā, ka uh, patērētājs ir kaut kas ļoti nozīmēts, un es domāju, ka komisija palīdzēs mainīt situāciju. Paldies! Nākošā runātāja Neģēlovs kundze. Prāvas potrebiteļos sastāv. Paldies! Patērētāju tiesības ir daļa no pilsoņu tiesībām. Par spīti tam mēs redzam, ka ir zināmas problēmas Man šķiet, ka ir jāpievērš vairāk uzmanība arī jauniešiem kā patērētājiem. Cilvēki kļūst par patērētājiem arvien jaunākā vecumā, un arī viņi ir būtiski patērētāja daļa, un viņus interesē moderni jautājumi, piemēram, izpirkšanās tiešsaistē. Tādēļ ir jādomā par viņiem kā patērētājiem un jāaizstāv arī viņu uh, tiesības varbūt informēt par to jau pamatskolā, un tad mums būs paudze, kas labāk apzināsies savas tiesības. Protams, nedrīkst aizmirst arī par citu vecumu cilvēkiem, un kopumā jāaicina patērētāju tiesību aizsardzība. Mums nevajag 800 direktīvas, ja cilvēki nezin, kā tās izmanto, tādēļ jāsniedz viņam par to informāciju. Paldies, un tagad Hāršperkungam vārds. Paldies priekšētāji kā komitejas priekšsēdētājs un arī savas grupas vārdā vēlos sveikt šo ziņojumu un arī paldies uh, Trianta Filides kungam un Sensons kundzei padarīto darbu. Un man šķiet tas ļoti ambiciozs un plašs ziņojums, un tas ir jāsastāv ļoti īsā laikā, mums pat nav pilnas diskusijas par to. Tomēr uzskatu, ka tas ir īsts aicinājums dalī kungam, kur man ir liels prieks sēdēt mūsu starpā šovakar, lai viņš kļūtu ambiciozs un to iekļaut savā darbā pie stratēģijas. Un tādēļ mēs e, tieši aicinām jūs to savienot ar šo procesu. Un ir pilnīgi skaidrs, paskatoties šo ziņojumu, ka uz doto brīdi mums ļoti fragmentāra nostāja. Mums ir jautājumi Barņē direktorātā, Tajāni kunga pārziņā, Redings kundzes lauciņā. Uh, tāpat arī daudzos citās jomās. Un, protams, labi, ka viņiem ir savs atzinums, bet jums, Dālīkungs, stāv priekšā liels izaicinājums, un es ceru, ka jūs to rūpīgi izpētīsiet un nāksiet klājā ar plašu politiku, kas nodrošinās mums nepieciešamo ietvaru, lai nodrošinātu patērētējiem labu aizsardzību un viņi varētu virzīt uz priekšu mūsu visu kopējo vienoto tirku. Paldies! Paldies, Hārvar kungas, figureido kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlos teikt paldies Evai Bricei Sensonai un uh, eh, Trianta Filides kungam par ieguldīto darbu jaunajā stratēģijā attiecībā uz patērētāju aizsardzību. Uh, ir svarīgi skatīties uz tām grūtībām, ar kurām nu, patērētāji saskarās, it īpaši vismazāk aizsargātie iedzīvotāji dzīvojot šajā smagajā sociālajā un ekonomiskajā krīzē. Papildus, un tas viss papildus informatīvām kampaņām, nodrošinoties, ka preces, ko cilvēki izmantoja pienācīgi pārbaudītas. Tas ir svarīgi gan pensionāriem, gan jauniešiem, gan sievietēm, gan bērniem un imigrantiem, kuriem ir pietiekami ieņēmumi un kuriem ir jābūt piekļuvēji visiem pakalpojumiem un precēm, es īpaši domāju par pārtiku, bet arī par veselības aprūpi ir jārunā, energo sistēmu, transporta pakalpojumiem, mājokļa, ja, iespēju, lai šie cilvēki varētu dzīvot pienācīgu dzīvi. Paldies, Basesku kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es sveicu komisijas iniciatīvu attiecībā uz plāniem par patērētāju aizsardzību. Ir nepieciešama nepieciešams vienots ietvars Eiropas līmenī, lai būtu pienācīga aizsardzība visiem pilsoņiem. Tāpat ir jācīnās pret maldinošām reklāmām. Vēlos norādīt, ka Rumānijas atbildīgā iestāde par patērētāju aizsardzību ir uzsākusi projektu, lai mainītu likumus šajā jomā un labāk aizsargātu patērētāju tiesības un intereses. Tāpat ir nepieciešams īstenot izglītojošas un informatīvas kampaņas, piemēram, Rumānijā ir uh, ikgadēji notiek konkurss kas ir saistīts ar patērētāju aizsardzību, un to organizē atbildīgā iestāde un izglītības ministrijas. Šis konkurss jau notiek devīto gadu. Tas ir skolēniem vecuma no 6 līdz 18 gadiem ar mērķi viņus izglītot šajos jautājumos. Paldies, nākamajam runātājiem vārds. Eh, Minäkin Paldies. Esmu es sociāldemokrāta ēna referents. Un uh, esmu precīzi iepazinies ar šiem dokumentiem. Un brīnos par to, cik uh, tomēr uh, neuzmanīgi mēs esam attiecībā uz patērētājiem, it īpaši tie, kas ir sarežģītās situācijās parlamentā, mēs bieži runājam par to, ka patērētājs ir uh, iekšējā tirgus centrā, bet tajā pašā laikā mēs aizvien runājam par tirgus spēkiem un ekonomisko izaugsmi. Patērētāja aizsardzība ir ļoti ambiciozs mērķis. Šeit runa iet par bērniem, bērna aizsardzība un vecāku cilvēku aizsardzība ir ļoti labi, ka mums ir aizliegums par maldinošu reklāmu attiecībā uz bērniem. Un tas ietekmē bērnus un to sociālo arī apvidu. Un, piemēram, ļoti skaidri var redzēt, vai ģimnē ir nauda vai nē, iegādāties rotaļlietas, elektroniskās preces, un mēs negribam, lai atstumtība veidotos jau bērnu dārziņā. Tādēļ uh, Um, jāstrādā arī ar uzņēmumiem, kāda ir sociāla Eiropa un ko gribam sasniegt. Paldies! My... Pēdējais runātājs Legrip kundze šajā mm, procedūrā, lūdzu. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Runājot par šo ziņojumu par patērētāju aizsardzību, par ko balsosim rīt, eh, tas izvirsa ļoti skaidrus noteikumus un vēlamies, lai Eiropas komisija arī to ievērotu tad, kad tā nākošā gada vidū mūs iepazīstinās ar jauno darbu kārtību patērētāja aizsardzībai. Mums ir jānodrošina produktu drošums. Mums ir nepieciešama ātra likumdošanas uzlabošana, lai visi uh, zinātu gan viņu tiesības, gan arī saistības. Tās ir mūsu prioritātes, tās ir prioritātes nacionāliem un arī um, Eiropas likumdevējiem. Tas ir nozīmīgi arī ražotājiem, patērētājiem, patērētāja aizsardzības organizācijām konsultācijām. Un es domāju, ka tagad vajadzētu aizsākt eh, pārdomas, dziļas pārdomas, lai varētu rast salīdzvarotu informācijas daudzumu, informāciju, kāda tiešām ir nepieciešama patērētājiem un kādu tas var izmantot, veicot iepirkums, kā arī finanšu o, slogu, kāds rodas o, uzņēmiem sagatavojot šo informāciju. Un vēl runājot par atbildību. Atbildība uzņēmumiem. O, pakalpojumu sniedzējiem un arī patērētājiem piekrītošu atbildību. Par to jārunā. Paldies! To... Paldies! Tagad došu vārdu komisāram Dalīkungam. Paldies priekšētāji, cienījamie deputāti. Atvainojiet, esmu nedaudz aizmucis šodien. Paldies parlamentai, attiecīgajai komitejai un tīpaši referentam, uh, Trianta Filidis kundzei un uh, vai Britai Svensinai, kas sagatavoja šo jauno ziņojumu par jauno patērētāju aizsardzības politikas stratēģiju. Es saprotu, ka būtībā šis ziņojums ir kompromisu virkne un varbūt pilnībā neskata visus tos jautājumus, kas dažiem no jums šķiet paši svarīgākie. Un tomēr es uzskatu, ka gala rezultāts jūsu darbam uh, rada papildus vērtību komisijas darbam Tur ir būtiski elementi, kas saistīti ar Eiropas patērētā interešu aizstāvību. It īpaši es atbalstu plašu pieeju patērētāju politikai, kas tiek izmantot šajā ziņojumā. It īpaši veiksmīga patērētāja politika nav saistīta tikai ar likumu. Tas ir uh, daudzšķautņains jautājums. Un šeit ziņojumā tiek pareiz likt akcents uz patērētāju drošību, gan attiecībā uz precēm, gan uz pārtiku. Uh, tiek uzsvērts to, ka jādod iespējas patērētājiem, jāinformē viņi un uzsver nepieciešamību, lai Eiropas Savienības patērētāju politika atbalstītu izaugsmu un inovāciju šajā nozarē, it īpaši pabeidzot digitālo vienoto tirgu. Runājot par patreizēs politikas pārskatīšanu, it īpaši par negodīgām komercpraksēm un malinošu reklāmu, uh, un domāt arī par alternatīvu strīdu risināšanas sistēmu kā vienu no prioritātēm. Tāpat tiek uzstāts, ka ir efektīvi jāizteno un jāsargā patreizējā tiesība, tiesība akti. Tur tiek runāts par mazasaigārtiem patērētājiem, tam līdzīgiem jautājumiem. No komisijas viegļot, tur tiek pareizi likts akcents uz finanšu pakalpojumu, energopakalpojumu un digitālo jomu Iepriekšējā parlamenta ziņojumā, kas bija saistīts ar patērētāju ziņojumu, piemēram, arī saistībā ar gaidāmo darbu par mazazargātajiem patērētājiem, kopumā mēs esam iegūši ļoti daudz informācijas, ko komisija varēs izmantot, gatavojot patērētāju aizsardzības politiku. Pārsvārdi par to. Redings kundze un es, mēs domājam nāk klajā ar šo patērētāju darbu kārtību nākamā gada vidū. Tās sniegs skaidru skatījumu uz mūsu stratēģiju nākamajos gados, sākot no 2012. gada līdz patreizējās komisijas mandāta beigām. Tas ir konkrēts teksts, kur mēs koncentrējamies konkrētiem pasākumiem un uzskatām, ka patērētājs ir mūsu tirgu pašā centrā. Un mēs dosim vairāk pilnvaru patērētājiem un Svarīgi ir tas, kā patērētāji var aktīvi piedarboties šajā tirgā. Arī manā dosē un Redings kundze dosē būs šie jautājumi, bet tas būtu skaistīts arī ar finanšu pakalpojumu, energotransportu un digitāliem pakalpojumiem. Tā arī tas ir minēts jūsu ziņojumā, ka nepieciešama eh, saskaņota plaša pieeja patērētāju darba kārtība ņems vērā arī gaidāmās grūtības nākotnes politikā, to, ka nepieciešams pāriet pie ilgtspējīgāku patēriņu, skatīties uz nocošu iedzīvotāju vajadzībām, digitalizāciju un e-komerciju un e-iekļaušanu un mazaisargātiem patērētājiem. Tas ir pilnībā saskaņā ar jūsu ziņojumu. Eiropas patērētāju darba kārtība būs ar konkrētām ambīcijām balstīties uz patreize sasniegto progresu juridiskajā jomā, pilnveidojot to lomu, kāda ir tiesnešiem un uh, tiesu institūcijām pārobežu kontekstā. Šī darba kārtība jāveidos partnerībām, lai mēs varētu apkopot resursus, uh, saskaņā ar principu darīt vairāk ar mazākiem līdzekļiem un iesaistīt visus saistītos, iesaistot dalībniekus. Tas saistījās ar dalību valstu sadarbību, uzņēmēju un patērētāju sniegto informāciju un produktu drošību. Mēs jau esam uzklausījuši komentārus kurās darbojas nacionālās iestādes un patērētāju organizācijas. Mēs plānojam organizēt noklausīšanos 12. gada sākumā ar IMCO komitejas iespējamu atbalstu un notiek diskusijas par šīs sanāksmes organizāciju. Mēs gatavojamies arī atbildēt uz parlamenta prasību attiecībā uz patērētāju interešu integrāciju visos patērētāju politikas uh, līmenī Vēl vēlos pievienot komisiju pagājušanai pieņēma priekšlikumu par 2014. gada, 20. gada patērētāju programmu. Tas šobrīd tiek apspriests budžeta iestādēs. Piedāvātā patērētāja programma balstās uz četrām jomām, nosadzot visas patērētāja politikas jomas It īpaši man prieks teikt, ka šie mērķi ir sasaistīti ar jūsu ziņojumu ieteikumiem - patērētāja drošība, produktiem, pārtikai un pakalpojumiem, nodrošināt patērētājs ar nepieciešamo informāciju un izglītību, veicināt un stiprināt patērētāju tiesības un pēdīgi arī patērētāju tiesību īstenošanu. Paldies! Paldies, Dalīkungam! So, tī... Godātie kolēģi, beidz, eh, tagad eh, debatas ir beigušās par patērētā aizsardzības politiku. Balsojums par ziņojumu būs rīt pulksten 12. Nākamais punkts darba kārtībā.